diferencēt datu būtību, teiksim, triviālos datus aizsargāt vienā veidā un delikātos vai sensitīvos datus, datus savādāk, stingrākā veidā. Regulā būtu jāatzīst, ka dažādi datu tipi e, ir aizsargājumi dažādos veidos. Ir ļoti daudz tādu situāciju, kad personu datu lietošana nesaistās ne ar kādiem riskiem. Mēs domājam, ka nākotnē ir nepieciešams vienkāršot noteikumus ikdienas datu lietošanai, tad, kad tā, tā nesaistās ar riskiem un ka tas nav nekas sensitīvs. Mēs uzskatām, ka direktīva ir piemērotāks instruments šīs problēmas risināšanai, un tādēļ Zviedrijas parlaments aizstāv tādu medeli, modeli, kur personu datus drīkst lietot, tik daudz, cik e, netiek pārkāpta personas privātuma un integritātes robeža. Piedāvātā regula novedīs pie lielākas birokrātijas, un kas izmaksā daudz gan organizācijām, gan uzņēmumiem, kas darbojas ar personu datiem, kas nebūtu nav sensitīvi dati vai riskanti dati. Viens pieturs aģentūra e, piedāvās zemāks izmaksas dažiem lietotājiem, bet augstāks citiem. Eiropas komisijas piedāvātie deleģētie akti daudzajās jomās, pārāk daudzās jomās, kā mēs uzskatām, arī ir problēma. Šeit saskatām risku, ka praksē Eiropas komisija kļūs par likumdevēju. Tā pieņems ļoti būtiskus deleģētos aktus, un tas nebūtu nav saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem. Vēl kāda problēma, kas ar to saistās nav iespējams paredzēt, kā šī regula attīstīsies nākotnē ar šiem deleģētiem aktiem. Un tas savukārt būtiski konfliktē ar subsidaritātes principu. Deleģēto aktu iespējamais skaits ir pārāk liels. Tam būtu arī tāda ietekme, ka dalību valstu pārvalde zaudēs daļu no savas neatkarības praksē, jo dalību valstu struktūrām būs jāuzklausa Eiropas iestāžu diktāts, nu, piemēram, komisijas noteikumi. Un tas var radīt konstitucionāls problēmas Zviedrijā, iespējams, arī citās valstīs. Kopsavilkumā varētu teikt sēkojošo. Eiropas komisijas piedāvātā regula ir pārāk birokrātiska, pārāk sīki detalizēta. Tās īstenošana varētu veicināt neefektivitāti un nevajadzīgas izmaksas. Un pats Strakākais ir tas, ka mēs nesaņemsim ar šo regulu patiesu datu aizsardzību. Eiropas komisija nav izmantojusi iespēju piedāvāt modernu, efektīvu piedāvājumu. Komisija ir pārāk lielu darbu ieguldījušajā centralizētajā, sīk detalizētajā regulā. Būs grūti panākt to, lai pilsoņi pieņemtu šo piedāvāto tiesību aktu, kaut arī reformas mērķis ir labāk aizsargāt personu datus. Un vēl pāris vārdu par datu inspicēšanu un par struktūrām pilnvarotajām personām. Uh, Zviedrijas datu inspekcijas iestāde mūsuprāt darbojas labi, mums ir salīdzinoši labi ekonomiskie resursi, nākamā gada budžets ir apmēram 7 miljonu eiro paredzēts. Bet, protams, pieprasījumi pēc inspekcijas pieaug, un iespējams būs nepieciešami vēl lielāki budžeta resursi pienākumu veikšanai. Paldies Eriksona kungam! Tagad aicināšu izteikties Hastings kungu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos uh, sākumā norādīt, ka komisijas ierosinātā tiesību aktu pakotne ir liels solis uz priekšu datu aizsardzības jomā Eiropā. Tas ir nepieciešams solis un apsveicams solis. Un tomēr šajā priekšlikumā ir virkne vājo vietu un kopumā šis tiesību aktu kopums nav tik visaptverošs, kā tam vajadzētu būt. Un tiesības aizsardzības uh, iestāžu jomā nav nodrošināts pietiekam augsts aizsardzības līmenis. Daži jautājumi ir vēl jāprecizē, un mēs 7. martā uh, publiskojām uh, savu atzinumu par šo priekšlikumu un mūs priecē tas, ka darba dokumentos referenti ir ņēmuši vērā mūsu ierosinājumus un arī kne runātāji vakar atsaucās uz uh, šiem ierosinājumiem. Šīs sesijas uh, temats ir uh, efektīva uh, tiesību aktu īstenošanu darbu datu aizsardzības jomā. Tātad mums ir jādomā par to, kā šīs normas īstenot praksē un kā panākt, lai datu aizsardzības darbinieki uh, efektīvāk īstenotu šos tiesību aktus un lai uh, tiesību aktu īstenošana būtu uh, konsekventa visā Eiropas Savienībā. Un tādēļ ir jādomā par datu aizsardzības iestāžu sadarbību un konsekventu darbu. Tagad uh, mūsu ierosinājumi. Es uh, atbalstu pilnībā ierosinājumu par uh, šo Eh, institūciju neatkarību un atbilstošu līdzekļu nodrošināšanu šām iestādēm. Neatkarība ir absolūti nepieciešams priekšnosacījums efektīvai datu aizsardzībai. Eh, to ir, eh, tas ir norādīts pamatiesību hartā un arī Vācijas konstitucionālās tiesas lēmumā uz to ir norādīts. Regula paredz uh, izvēles iespēju attiecībā uz datu aizsardzības uh, iestāžu vadītāju nozīmēšanu. To var darīt vai nu parlaments, vai valdība. Un runājot par adekvātu resursu nodrošināšanu šīm iestādēm, būtu nepieciešams noteikt objektīvus kritērijus, lai nodrošinātu resursu adekvātumu. Uh, jo pretējā gadījumā var izrādīties, ka praktiskajā dzīvē ar šiem uh, līdzekļiem nepietiek darba apjoma veikšanai. Un būtu labi noteikt uh, mehānismu, lai uzlabotu uh, šo kritēriju objektivitāti. Tālāk par sankcijām. Ir nepieciešama elastīgāka pieeja administratīvo sankciju noteikšanai, lai paredzētu naudas sodu samērīgumu un lai būtu iespējams izmantot arī citas pilnvaras, kuras nav tik uh, precīzi šeit definētas, bet tās uh, paredz dažādus instrumentus uh, šajā jomā um, attiecībā uz aktu īstenošanu. Tāpat jāizstrādā vadlīnijas par uh, pilnvaru izmantošanu, un es domāju, ka Eiropas datu aizsardzības padome to arī izdarīs. Un nevajag uh, pastāvīgi likt akcentu tikai uz naudas sodiem kā galveno sankciju. Uh, tāpat nav uh, īstas skaidrības par Eh, šo aptvērumu par eh, to, kas ir galvenā iestāde un kas, eh, kas attiecas un kas ir atbildīgā iestāde. Es uh, uzskatu, ka tai nebūtu jābūt uh, ekskluzīvai kompetencei, bet gan jānodrošina sadarbība ar citām uzraudzības iestādēm. Un tas tekstā ir uh, ierakstīts uh, sadaļā par sadarbību un konsekvenci īstenošanā šeit varbūt, varbūt vadošā iestāde, bet tai nav paredzēts atbilstošas kompetences, lai visu to īstenot attiecībā uz inspekciju veikšanu un citu iestāžu darbības koordināciju. Līdz ar to mēs uh, varam pievērsties septītai nodaļai kopumā. Šeit struktūra ir veiksmīgi izraudzīta, bet ir vairāki svarīgi elementi, kas būtu jāprecizē un varbūt jākoriģē. Pirmkārt, runājot par konsekvences nodrošināšanas mehānismu, ir jāprecizē nosacījumi, pie kuriem tiek iedarbināts konsekvences mehānisms un kādos gadījumos pie šā mehānisma ir jāprecizē jāvēršas. Ja mēs lasām pašreizējo redakciju, tad uh, pastāv risks, ka šis mehānisms būs pārslogots, vai arī, ka būs A un B un C uh, lietas un uh, pieaugs birokrātija šajā jomā. Tālāk par termiņiem šobrīd ir uh, runa par vienu mēnesi, kurā ir jāpanāk vienošanās starp dažādām pusēm. No manas pieredzes var teikt, ka neatceros nevienu lietu, kurā lēmums būtu pieņemts viena mēneša laikā, līdz ar to mēs jau nolējam, nolēmjam neveiksmei izvirzot šādas prasības. Un, un Es domāju, ka šā mehānisma iedarbināšanas nosacījumi ir jāprecizē un jāierobežo. Tāpat komisijas loma, kas, protams, ir svarīga šajā jomā, arī ir jāierobežo un jāparedz, ka tā var vērsties padomē un sniegt atzinumus var, bet kad Datu aizsardzības padomi ir pieņēmusi lēmumu, tad komisija nevarētu šos uh, lēmumus atsevišķās lietās grozīt. Un uh, šādu pilnvaru paredzēšanu komisijai būtu nepieņēmama, jo tas rupji pārkāp neatkarības principu, kas ir uh, paredzēts, par ko ir runa Vācijas konstitucionālās tiesas lēmumā. Protams, komisija arī ir kon neatkarīga ārpus šā konteksta, neatkarīga attiecībās ar dalību valstīm. Tomēr ir arī lietas, kurās varētu iesaistīties Eiropas Savienības tiesa vai nu uzsākot pārkāpuma procesu, procedūru vai arī uh, izdodot apturēšanas rīkojumu. Vakar uh, Redingas kundze runāja par lietām, kurās ir pārkāptas Eiropas Savienības tiesības. Un uh, Eh, šeit eh, jāsaka, ka varbūt ne visos gadījumos tas tā ir, piemēram, attiecībā uz Vācijas valdības rīcību tiesa nepiekrīt šādai nostājai, un es arī nepiekrīstu. Tālāk par eh, datu uzraudzības dienestu darbu. Uh, šeit būtu jāprecizē arī jautājums par nepieciešajiem resursiem. Šobrīd izvērtējums uh, ir diezgan ierobežots uh, savā apjomā. Vēl viens jautājums uh, ir deleģēti akti bet es uh, domāju, ka par šo jautājumu uh, vairāk varēs mūs informēt Jākops Konstant, Konstma, Konstmans, uh, kurš ir 29. panta darba grupas vadītājs. Paldies, saka priekšsēdētāji, jā, līdz ar to dodu vārdu arī Konstam kungam. Es izmantošu izdevību, lai E, izteiktos savā dzimtajā valodā, holandiešu valodā. Tas ir tāds luksus, ko es šodien varu atļauties. E, protams, šodien mēs runājam par Ļoti daudz runājam par datu aizsardzību, kā runāja uh, e, Hastingsa kungs, un, protams, mums ir jāpauž savs atzinums par komisijas priekšlikumu. Un mēs arī e, varējām iepazīties ar šo atzinumu, kas e, atrodas pie galda, tieši pie, uz galda tieši pie ieejas durvīm. Es gribēju e, lūgt jūs visus nemainīt divas ļoti būtiskas detaļas eh, attiecībā uz personas datu aizsardzību. Tātad, protams, definīcija. Vakardien par to bija visai pamatīgas diskusijas. Un otrām kārtām nevajadzētu neko grozīt. Uh, aizsardzības eh, principu mēs esam dzirdējuši eh, ļoti daudz diskusiju padomē un komisijā, kas varētu ļaut secināt, ka ir tomēr eh, pamudinājumi kaut ko mainīt. Un es gribu arī uzstājīgi atkārtot, ka Eiropas parlamentam ir jāparūpējas, lai jaunā likumdošana būtu aptveroša. Eiropas komisija ir piedāvājusi divus instrumentus, eh, gan direktīvu, gan eh, regulu, un tādēļ mēs lūdzam, lai Eiropas parlaments eh, turpinātu strādāt pie šiem likumdošanas aktiem un darītu visu, lai tie beidzot stātos spēkā. Protams, mums ir jāparūpējas, lai tiktu ievēroti visi galvenie principi un uh, pilsoņu pamatiesības. Tālāk daži vārdi par sankcijām. Ņemot vērā. Uh, datu uzrauga viedokli piedāvātās sankcijas ir nepieciešams privātajā sektorā cilvēku dati, personu dati ir tāds kā jaunais maksāšanas līdzekli un, protams, jāceras, kāda bija biržā kotētā Facebook vērtība. Tas ir noteikti arī saistīts ar datu tirzniecību. Un ir dalība valstis, kurās ir Uh, uzņēmumu, kas um, pakalpojumu sektorā ir ieņēmuši gandrīz monopolistu pozīcijas. Uh, Un tieši tādēļ ir jāparūpējas par godīgām sankcijām gan konkurētspējas jomā, ja tiek deformēta konkurence, gan arī datu aizsardzības pārkāpumu jomā. Un es nedomāju, ka šīs abas jomas būtu tik atšķirīgas, un arī e, nedomāju, ka te vajadzētu pievērot ļoti atšķirīgas sankcijas. Tālāk par e, konsekvences mehānismu Hastings kungs jau to pieminēja. Man ir divas piebildes. Pirmām kārtām nevajadzētu izlikties, ka dažādas datu aizsardzības uh, iestādes uh, būtu uh, dalītās domās par šo konsekvences mehānismu un nākotnē atzinumā vajadzētu to ļoti precīzi formulēt. Un Pīters Hastings runāja arī par to, eh, kādas kompetences tiks piešķirts Eiropas komisijai, kad tā varēs iejaukties, bet, protams, šis lēmums ir jāpieņem saskaņā ar eh, Eiropas datu aizsardzības padomu. Un, ja komisijai tiks piešķirts pārāk daudz kompetenci, tas būs pretstatā līgumiem. Daži vārdi par uh, budžetu, lai varētu pietiekami efektīvi aizsargāt personas datus, protams, ir nepieciešams arī budžets, un pagaidām tas, diemžēl, veido vājāko ķēdes posmu. Un, uh, ņemot vērā šo konsistenciju mekanizmu, tas varētu kļūt vēl par lielāku izaicinājumu nākotnē. Pēdējos eh, desmit gadas laikā mums eh, ir nācies saskarties ar to, ka personas dati gan eh, valsts, gan privātajā sektorā tiek izmantot aizvien biežāk. Uh, Tieši tādēļ mums ir nepieciešams vairāk finansējumu, lai labāk šos datus aizsargātu un ir jāharmonizē likumdošanas ietvers Eiropas Savienībā. Protams, šis konsekvences mehānisms ir jāīsteno un ir jāprūpēs, lai katra datu uzraudzības iestāde, datu aizsardzības iestāde varētu piedalīties šajā darbā un 29. panta darba grupa uh, visu laiku atkārto, cik svarīgs ir uh, attiecīgs budžetārais segums. Un tagad daži būtiski elementi. Pirmām kārtām minimālie aizsardzības standarti, un, protams, ir jāņem vērā arī tādas detaļas kā valsts IKP, uh, iedzīvotāju skaits un arī šāda aizsardzības iestāžu daudzums. Protams, datu aizsardzības iestāžu budžetam ir jābūt pielāgotam ikdienā veicējiem uzdevumiem. Un, ja šīm iestādēm nebūs pietiekami daudz līdzekļu, tad nākotnē tas varētu radīt daudz problēmu dalību valstīm. Tagad daži vārdi par deleģējošiem un īstenojošiem aktiem. Es runāšu tieši par deleģējošiem tiesību aktiem šodien ierodoties uh, uz sanāksmi. Mēs uh, dzirdējām par to, ka būs uh, nosprausti vairāki kritēriji, lai varētu uh, izpētīt visus deleģētos aktus un to, kā tas ietekmēs tieši šo likumdošanas.